ce matin. Šorīt budžeta komitejā beidzot varēs izveidot biroju un to paveikt saskaņā ar noteikumiem, paredz to, kā birojā ieņem vietas gan vīrieši, gan sievietes. Pirms tam Es pārbaudīšu aizvietotā identitātes saskaņā ar reglamentu. Tiek ziņoti aizvietotāju vārdi Jolainens, Gabriela Press, Benito Siluaga, un Hautala Heidi. Tie ir aizvietotāji. Līdz ar to mēs esam uzklausījuši aizvietotāju vārdus. Kvorums ir klāt, kas ir vismaz 11 deputātu, un šajā situācijā mēs varam ķerties pie biroja ievēlēšanas no nu, janvāra mēneša birojas sastāvēja no priekšsēdētāja pirmā priekšsēdētāja sarvamā. Grupas vienojās, ka Au terme par to, ka kandidāts otrajam eh, vicepriekšsēdētājiem būtu Gaļers, trešajam Miresans un ceturtais vicepriekšsēdētājs Monika Holmejers. Vēlos tagad pārliecināties, ka Gajer kungs piekrīt kandidēts, Muresan kungs piekrīt kandidēts, eh, Holmejers kungs piekrīt kandidēts E, kandidēt, vai jūs vēlaties e, pilnu balsojumu, vai jūs uzskatāt, ka kolēģis mēs varam ievērtēt aklamācijas kārtībā. Neviens neiebilst pret aklamāciju. Lūdzu. Līdz ar to ziņoju, iev, kā Jens Gajers ir ievēlēts par otro vicepriekšsēdētāju, Zigfrīds Morisens par trešo vicepriekšsēdētāju un Monika Homeja ir par ceturto vicepriekšsēdētāju. Godējumie vicepriekšsēdētāji, ieņemiet lūdzu vietas uz paaugstinājumu. Tālāk piedāvāju darba kārtības grozījumu saskaņā ar kuru būtu jāskat garantija fonds ārējdarbībai, bet Dažu personisku apsvērumu dēļ Monika Holmejer vēlējās prezentēt savu ziņojumu par komisijas ēkām un konkrēti par Frontex projektu. Runātāja nestrādā mikrofons. Um, Priekšstādātāja, mēs labprāt pirmdien pieņemt lēmumu, jo mēs sniegsim savu viedokli par to runu, ir par jautājumu, ka ēka tai to vajadzēs ir, īrēt eh, ilgāk nekā tas patiesībā būtu vajadzīgs. Tātad eh, vairāk nekā divas, eh, divas gadus buferzona vajadzētu, tā kā finansiāli tur vajadzēs vēl papildus līdzekļus. Un es biju tādās domās, ka mums to vajadzētu pateikt, ka mēs šo finansiālo papildus summu, to vajadzētu pēc iespējas mazāk, lai uzturētu divas ēkas tam pašam mēķim un tam pašam personālam arī pārējie, kas eh, nevienmēr simtprocenti var tikt saskaņots. Divi gadi, tas papildus, vienkārši īrēt, eh, tā tomēr, tas tomēr ir diezgan ilgs laika periods, un to mums vajadzētu paust savu kritisko nostāju. Paldies. Tā kā mēs pirmdien pieņemsim lēmumu. Kurš vēlas izteikties par Monikas Holmēra ziņojumu? Neviens. Tādā gadījumā paldies, vicepriekšsēdētāji. Un tagad es aicinu Heideru Gardies Zabalu izteikties pār garantiju fondu ārējai darbībai. Paldies, priekšsēdētāji. Vai mans mikrofons darbojas? Šķiet, ka jā. Kā jau es sacīju, mēs runāsim par um, garantiju fondā arī darbībai. Jau mēs uzklausījām komisijas pirmo ziņojumu un ģenerālās līnijās varam izklāstīt grozījumus, kas tika gatavoti pēc komisijas priekšlikuma, un es arī mazliet gribētu izteikties par saņemtajiem jau grozījumiem un par to, kur mēs varētu meklēt kompromisus. Kad es prezentēju ziņojumu, tad es ieskicēju darba līnijas piecos blokos. Pirmais attiecās uz skaitļiem un to, ka ir vispārīga vienošanos pār griestu palielinājumu izdevumiem, ja tā mēs to varam nodēvēt EIB ārējiem mandātam, taču mums ir atsevišķi iebildumi no tautīniekiem un sociālistiem, un tās ir grupas, kuras ir piedāvājušas grozījumus visiem reģionālajiem griestiem, taču es domāju, ka mēs varēsim vienošanos panākt. Uh, Atgādina, kā grozi, iniciatīva grozīt komisijas piedāvātos skaitļus bija cerēta divos virzienos. No vienas puses palielināt pieejamos līdzekļus ārējiem mandātam, un no otras stiprināt tās jomas, kurās EIB ir virzījusi lielu investīciju daļu, tā izskaitā austrumu partnerību. Taču arī tiesa ir tas, ka ja mēs visu, pa, visu papildus līdzēkļus pēc komisijas priekšlikuma novirzām uz austrumu eh, partnerību, tad mēs, eh, tad mums ir jālīdzsvaro EIB E, klātbūtne darbībās gan uz austrumiem, gan uz dienvidiem un ar e, sadarbībā ar Latīņu Ameriku. Tāpēc es piedāvāju līdzsvarot šo pieaugumu, tai skaitā arī virzienā uz dienvidiem un uz Latīņu Ameriku, tīpaši ņemot vērā to, ka migrācijas spiediens nāk ne tikai no austrumiem, bet arī no dienvidiem, un viens no iemestiem, kāpēc tiek grozīts IBADS mandāts, ir vairāk darbību valstīs, kurās ir lielāka migrācija, taču arī ņemot vērā pēdējos ģeopolitiskos nosikumus, uh, taiskaitā Trumpa uzvaru savienotajās valstīs robežu slēgšanu un novēršanos no Latīņamerikas. Es domāju, ka tā ir iespēja Eiropas Savienībai skatīties tālāk nekā kaimiņu valstis. Protams, mēs vairāk nodarbojamies ar to, to kas mums ir tuvāk, bet ir arī citi aspekti, kas mūs ietekmē, un, manuprāt, Šī ir lieliska iespēja, lai pievērstu skatienu Latīņu Amerikai, kuru mēs esam nedaudz atstājuši novārtā. Vispārīgos skaitļos runājot, es domāju, ka mēs piekrītam un, un varam paturēt spēkā šo pieaugumu, bet ir vajadzīga neliela piepūle, lai mēs nonāktu pie vienotas pozīcijas parlamentā un mūsu komitejā. Otrais grozījuma bloks ir saistāms ar jauno ceturto mērķi. Es vēlējos nedaudz grozīt šī mērķa formulējumu un runāt ne tikai pār cīņu pret migrācijas pamatcēloņiem, manuprāt, uh, Tas ir loģisks mērķis un tika izklāstīts komisijas priekšlikumā, taču mēs nevaram koncentrēties tikai un vienīgi uz migrācijas cēloņiem, bet gan mums ir nedaudz mūsu redzējums jāpaplašina un jāatbalsta šīs valstis, to attīstība un dzīves līmenis šajās valstīs lai to iedzīvotājiem nevajadzētu doties tālā ceļā šajā e, gadījumā uz Eiropas Savienību. Un šajā gadījumā, runājot par šo mērķi, es domāju, ka jānorādā, ka migrācija ir sekas šajās valstīs notiekošajam un ir loģiskāk uh, vērsties pret cēloņiem. Es domāju, ka tās ir visaptverošāks redzējums tam, kas notiek šajās valstīs, nekā tikai ķerties pie sekām un līdz ar to tikai pie migrācijas problēmu risināšanas. Katrā gadījumā atgādinu to, ka tad, kad mēs investējam šajās valstīs un atbalstām šo valstu eh, ilgspējīgu attī attīstību, tad Tādā gadījumā tas atbilst arī EIB ārējā mandāta mērķim, un mums šodien būs diskusijas par Eiropas ilgtspējīgas attīstības fondu, kas arī ir ar šiem pasiem mērķiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāatbalsta šo valstu attīstība, un tāpēc jāpalīdz veidot viņiem nākotni, tīpaši tas attiecas uz jauniešiem, kuriem ir ļoti sarežģīta darba situācija. Šajā sakarā ir saņemta daudz groziņumi, un es domāju, ka tā vai citādi mums izdosies panākt vienošanos starp politiskajām grupām. Taču svarīgi ir tas, lai mēs nekoncentrētos tikai uz vi vienu aspektu, uz migrāciju, bet skatītos plašāk. Tālāk trešais grozījuma bloks ir saistāms ar dzimumu politiku. Un pārsteidzoši ir tas, kā, jo bija daudz grozījumu šajā jomā, kas attiecas uz uh, eh, dzīmumu līdztiesību projektos, un daudzas grupas ir iesniegušas proj eh, projektu šajā jomā. Mums vienīgi vajadzētu vienoties, lai koriģētu formulējumus Eh, tas pats attiec uz cilvēktiecību politiku un to, lai cilvēku tiesības netiktu pārkāptas tur, kur mēs, eh, pie eh, šī aspekta mēs esam daudz strādājuši taiskaitā un nonāksim pie vienotas redakcijas. Tas pats attiec uz piekto grozījumu bloku, kas ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, vēršanās pret nodokļu paradīzēm, un līdzīgi aspekti arī šeit ir daudzi grozījumi saņemti, bet nav būtisku domstarpību, un mums izdosies panākt vienošanos. Pēdējais temats, eh, kas ir būtisks šajā, šajā aspektā, par ko mēs runāsim kopīgi, un iespējams, ka būs vienbalsība, ja nevienbalsība, tad vismaz plašs vairākums mūsu komitejā, lai stāvētu komisijas nostāju un runātu par to, ka garantija fondu aktīvi atgriežas komisijas rokā un pastāv iespēja virzīties soli pa solim. E, tur, kur komisija ir iecerējusi budžeta garantijas e, novietot zem vienas noģams. Es domāju, ka es neieslīgu pārāk daudz detaļās runājot par grozījumiem, bet pasvītroju visbūtiskākos tematus. Daudzi grozījumi eh, tiks eh, pieņemti, jo tie atbilst mūsu aizstāvētajai līnijai un katrā gadījumā rītdien mums ir tikšanās ar ēnu referentiem, kurā jau mēs varēsim runāt par šiem jautājumiem. Esmu jau tikusies ar ēnu referentiem daudziem, bet rīt mēs varēsim jau konkrētāk vienoties par gala nostāju, un es ceru, ka mēs visi rīt nā, ieradīsimies sanāksmē ar pozitīvu attieksmi un to, ka mēs varam panākt vienotu nostāju un tā būs spēcīga nostāja. Paldies! Paldies referentei! Paldies par izklāstu, kas mūs aicina uzsākt attīstības veicināšanas darbības ārpus Eiropas Savienības, tajā pašā laikā arī risināt uh, migrācijas savotu jautājumus. Un tagad dosim vārdu deputātiem vispirms Heidī Hautalai. Paldies, priekšsēdētāji. That, um, our... Ļoti labi. Ir tas, ka referentei ir patiesa izpratne pār šiem jautājumiem un ka viņa mēģina uzlabot komisijas priekšlikumu. Tas nozīmē to, ka liels akcents tiks likts uz cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības prasībām, un es gribētu paust mūsu atbalstu priekšlikumiem šeit. Tāpat uzskatu, ka mums ir jāatbalsta grozījumi par caurskatāmību un grozījumus eh, par eh, publikāciju mērījumu lapām. Kāpēc eh, runājot par eh, migrācijas un attīstības saikni. Šos aspektus nevajadzētu atspoguļot eh, juridiskajos eh, pienākumos. Kāpēc mēs neuzskatām, ka ir jāizmanto šis lēmums, lai identificētu un noteiktu, kāda tad ir pamatcēloņa migrācijai. Politiski tas ir sarežģīts jautājums. Uh, Mēs aicinām neiekļaut atsauces uz migrācijas pamatcēloņiem. Ar šo priekšlikumu varētu sniegt lielu devumu Eiropas Savienības attīstības politikai un Šajā gadījumā es uzskatu, ka paralēls eh, priekšlikums par garantiju fondu varētu būt eh, inovatīvs instruments. Uh, Mēs uzskatām, ka īsā termiņā var ar šo instrumentu risināt migrācijas jautājumus. Mēs tā neuzskatām. Ja tādas cerības pastāv, tad var nākt iesvilties. Tālāk runājot par izpētes kopienu. Ja ir, ir attīstība, tad cilvēkiem ir vairāk tendenci uz migrāciju. Tāpēc nevajadzētu eh, domāt, ka pastāv īstermiņa risinājums tam, ko mēs devējam par migrācijas krīzi. Tāpat runājot par komisijas priekšlikumu par finansējumiem klimatas eh, jomā šeit būtu vērts eh, vairāk runāt par Parīzes vienošanās īstenošanu. Arī mēs vēlētos stiprināt noteikums par nekooperatīvajām jurisdikcijām, jo sabiedrība seko nodokļu maksātāju uh, līdzekļu ieguldīšanai e, šādos pasākumos. Un, manuprāt, galvenais aspekts ziņojumā ir 11. pants, 1C paragrāfs, kas attiec uz Eiropas Savienības stratēģiskajiem mērķiem un politikām Un tas ir ļoti būtisks, ja mēs vēlamies īstenot savus pienākumus saskaņā ar ārējo politiku. Līdz ar to paldies referentēju un esmu pārliecināta, ka mums izdosies panākt labu rezultātu. Merci. Paldies pār šiem daudzsološiem priekšlikumiem Žerārs Deprē. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, nu man te ir neliela problēma ierodoties, man nebija līdz dosjē nu, varbūt nebūs īpaši skaidrs, bet nu četras lietas man sakāmas. Pirmā par pārdali. Ja es uh, tā varētu izteikties, es vairāk piekrītu tiem priekšlikumiem, kas ir mūsu, ko formulē mūsu referente, jo divpusē bija iespējams to apspriest grozījumu, kurus iesniedz ETP, kas attiecas uz uh, Eh, šo saikni starp austrumiem un dienvidiem, te vajadzētu lielāku uzmanību pievērst tieši dienvidu daļai. Te ir nedaudz jākoriģē ziņojums un eh, tie griesti, kas tur ir paredzēti kurus var izmantot uh, vienā vai otrā reģionā. Tad es arī uh, iestājos par to, lai uh, uzlabotu arī Latvijas-Amerikas griestus, uh, ņemot vērā lesošo situāciju, attiecības starp uh, ASV, Meksiku un Latviju kopumā, es domāju, ka šis ir īstais brīdis, kur arī mēs tagad varam izmantot šo situāciju, lai uzlabotu savas attiecības ar Latviju Ameriku. Tad uh, savukārt nevaru atbalstīt, kā Kūba tiktu ierakstīta šajā sarakstā, vēl vajadzētu pagaidīt īsti nesaprot, kādēļ mums vajadzētu tagad atbalstīt Raulu Kastro režīmu. Mēs redzam, ka viņi neiet pietiekam demokrātijas virzienā. Tālāk par imigrācijas iemesliem. Te ir sementi, semantiska problēma. Es dzirdēju referentes argumentus un arī Hautals kundzes sacīto. Uh, nevien nekas nesaka, lai varētu rīku, tad, tad skatīt imigrācijas iemeslus, ka tagad ir kaut kas jārisina. Nē, tie ir objektīvi. Iemesli dažās valstīs tā ir arī demogrāfija, jo ekonomiskā attīstība un tad arī tas, ka objektīvi nav iespēja šīm valstīm attīstīties un jaunieši tur neatrod darba vietas. Zemantiskā diskurss ir viena lieta, bet es domāju, ka runājot par mērķiem, mums šeit problēma nav, atšķirība nav. Mēs nevaram tikai risināt imigrācijas cēloņus caur at, um, attīstības prīzmu. Un man šis jautājums ir svarīgs viena objektīvie iemesla dēļ. Vai mēs to gribam vai nē, un lai arī kā mēs uh, spriežam par to, kā pārvaldīt imigrāciju, bet nu, tagad mēs redzam, ka zaudējam sabiedrību, ja mēs vispār nemākam risināt šo problēmu. Ir jāpasaka skaidri, ka tas ir Eiropas Savienības mērķis korekti pārvaldīt imigrācijas plūsmu, pāturēt cilvēkus tur, kur viņi var attīstīties uz vietas, un gadījumā, ja šādu iespēju nav, ir jārada veids, kā viņi. Um, atbilstīgi var ierasties Eiropas Savienības teritorijā. Tad arī var pilnībā piekrīst tam, kas attiec sievietēm un vīriešiem par to, ka nepieciešams nodrošināt līdzsvaru iesniedzām šajā sakarā arī grozījumus, jo ir, jā, varbūt arī dažkārt uh, um, teksta formulējums, kas mums liekas nedaudz pārspīlēts, nav īstenojams. Tas piekrītam cilvēku tiesību aspektam un par komisijas lomas stiprināšanu. Uh, Par vispārējo arī piekrīt lielā mērā tam, ko piedāvāja referenti, un tad nākamajā sanāksmē izskatīsim visus grozījumus un raudzīsim, kurus varam, kurus nevaram atbalstīt. Paldies, Deprēkungs! Morisan kungs, liels paldies! Paldies priekšsēdētāji, gudētie kolēģi! Vispirms es vēlos uh, atzīt ļoti pozitīvo, konstruktīvo uh, garu, kādā strādā referenta ar mums, ēnu referentiem. Kā jau minējāt, rītdien tiksimies, esmu pārliecināts, ka mums izdosies arī vienoties par kompromisiem, par visiem jautājumiem ko prezentēja referenti. Kā jau viņi teica, mums vajadzēs šeit Eiropas parlamentā pēc iespējas lielāku vairākumu, lai varētu nostiprināt referentes pozīciju pirms sarunām. Vispirms par globālo, globālajiem griestiem arī mana grupa domā līdzīgi kā referente. Mēs gribam, lai šie globālie uh, griezti tiktu palielināti līdz uh, eh, 35,4 miljoniem, to arī iesaka EIB. Uzskatām, ka mums arī ir jāiet šai virzienā tālāk par reģionālo pārdali. Es domāju sekojoši, jā, protams, ka ir globāli izaicinājumi, reģionāli izaicinājumi visur pasaulē, taču mums ir jānosaka prioritātes, mūsu resursi ir ierobežoti. Uh, Mums ir jāizmanto šie resursi piesardzīgi. Lielākie apdraudējumi Eiropas Savienībai nāk no mūsu tuvajiem kaimiņiem, gan dienvidiem, un te runājam par bēgļu uh, pieplūšanu un no austrumiem. Ir aizvien agresīvāka Krievijas federācija savā uzvedībā, kas apdrauda arī dažas valstis Eiropas Savienības austrumos. Uh, Un te ir ļoti svarīgas arī asociācijas nolīgumi, arī Moldovas republika, Ukraina, Gruzija. Līdz ar to uzskaitu, ka lielākās summas, protams, ir uh, jātvēl šai striktai uzraudzībai. Lielākajās summas ir jāparedz mūsu tuvējiem kaimiņiem, dienvidu kaimiņiem un austrumu kaimiņiem. Uh, Dienvidu kaimiņu reģioni jau ir tie, kas arī līdz šim ir saņēmuši lielāko fondu skaitu. Visvairāk no visiem reģioniem EIB lēš, ka vairāk naudas nav nepieciešams dienvidu kaimiņiem, taču referē nonāk pie secinājumiem, ka ir nepieciešams uh, vairāk paredzēt finansējums. Mēs īsti nevaram atbalstīt šo pieeju pieeju, bet gribam izmantot visu iespējamās rezerves dienvidu kaimiņā reģioniem, jo tas ietekmēs arī cits reģionus, austrumu reģionu, piemēram. Eh, tādējādi piekrītam, ka varētu palielināt dienvidu reģionu slieksnes, slieksni ņemot vērā izaicinājums netik daudz, kā to piedāvā referenti, taču priekšsēdētāji mēs nepārtraukti diskutējam un mēs esam kompromisa mm, virzienā. Tuvojamies kompromisam. Uh, palielinam, jā, šos griestus, bet tieši cik daudz, tā lai arī pārējie reģioni, kas ir svarīgi, no tā neciestu. Tālāk par austrumu kaimiņu reģionu. Mēs zinām, jā, šī kreditēšana turpinās uh, līdz 2000. pavisam, nebūs vairs pieejama nauda Ukrainai, Gruzijai, Moldovai un arī citām mazākām valstīm, ir nepieciešams arī šeit pa, palielināt slieksni. Latīņamerikā es uzskatu, ka te ir jā pauž solidaritāti ar Latviju Ameriku. Mēs redzam, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs, redzam, kā tagad ir liela izaicinājuma Latviju Amerikai. Mums ir uh, Eh, jābūt kopā ar Latviju-Amerikas valstīm. EIB piedāvā palielinājumu. Latviju-Amerikas reģionam palielinājums ir pamatots. Un tagad ir jautājums, vai mēs varēsim ievērot referentes līmeni, kas ir krietnī lielāks par to, ko piedāvāja EIB neietekmējot negatīvi mūsu tuvos kaimiņus. Un tur galvenokārt mums ir jāorientē mūsu finanšu avoti, jo no turienes nāk galvenie izaicinājumi, kas karēs. Bet kopumā varam atbalstīt referenti, nepārtraukt sazinamies, un esmu arī pārliecināts, ka vienosimies par reģionālajiem griestiem, kas lielā mērā balstās uz EIB priekšlikumu, jo Eiropas investīcija banka var ļoti labi izvērtēt reģionu vajadzības. Tālāk par vispārīgajiem mērķiem. Arī te mēs atbalstam, ka vajadzētu iekļaut specifiskus mērķus lai risinātu migrantu uzņemšanas un arī tranzīto valstis. Te mēs atbildām uz bēgļu krīzi bēgļi, kas ir ieradušies Eiropā pēdējo divu gadu laikā. Tālāk par cilvēktiesību indikatoriem, dzimumu līdztiesības indikatoriem, jā, piekrītam tam, ka šiem indikatoriem ir jābūt projekta īstenošanā, bet nekādā gadījumā mēs negribētu, lai tas notiek tā, ka nu, tas palielinātu administratīvo slogu, ka saņēmēji tagad. Um, ciestu no šīs sloga. Jā, dzīvumu līdztiesība ir jāpiemēro, bet tik tā, cik tā tas ir iespējams. Un lai tas notiktu atbilstīgi par Kūbas iekļaušanu atbalstu tiesīgā valstu sarakstām. Nu, mana grupa uz to raugās ar lielu uzmanību. Ir kolēģi no dažādām komitejām, galvenokārt no AFET komitejas, kas pavisam nesen pauda bāžas par šo faktu. Mēs zinām, ka pagājušajā gadā bija arī debates par Baltkrievijas iekļaušanu atbalstiesīgo valstu sarakstā. Žerārs Deprē, manuprāt, arī ļoti labi jau paskaidroja, ka ir jā pozitīva tendence attiecībās starp ES un Kubu, taču vai Kubas izmaiņu dinamika ir pietiekami liela, lai iekļautu Kubu atbalstiesīgo sarakstu, atbalstiesīgo valstu sarakstā, es nezinu, varbūt to varētu darīt vēlāk ar, piemēram, komisijas delegēto aktu starpniecību, tāpat kā tas tika izmantots arī Baltkrievijas gadījumā. Lai nu kā, ar to mēs, par to mēs vēl runāsim ar ēnu referentiem, arī ar ārfit komitejas kolēģiem. Viņiem ir tiešām ļoti liels iebildes par garantijas fondu. Te mēs varam atbalstīt referenti bez um, nekādām iebildēm arī par uh, to, ka no EIB uz komisiju tiek pārnesti garantijas fondu, lai būtu lielāka saskanība, konverģence ar citiem uh, instrumentiem, kurus jau tagad pārvalda komisija. Un pēdējais komentārs priekšsēdētāji. Mūsu grupa ir iesniegusi grozījumu, kas piedāvā izslēgt Krievijas federāciju no atbalstiesīgo valstu saraksta. Kādēļ? Mēs esam šo piedāvājuši tādēļ, ka mēs redzam, ka Krievijas federācija kļūst aizvien agresīvāk pret Eiropas Savienību, daudzām no mūsu dalību valstīm. Arī apšauba ļoti daudz Eiropas Savienības pamatvērtības. Eiropas investīcija banka nav piešķīrusi aizdevumus kopš 2014. gada Krievijas federācija, līdz ar to tā nu ir realitāte. Un uh, tas ir arī jāatspūguļo arī likumdošanā. Krievijas federācija ir iebrukusi Ukrainā, ir aneksējusi šīs valsts teritoriju proti Krīmu. Mēs redzam ļoti negatīvu tendenci attiecībās starp ES un uh, Krieviju. Ir laiks pienācis nosūtīt skaidru signālu, ka mēs to vienkārši nevaram pieņemt bez iebildēm. Un kamēr Krievija neatgriezīsies uz pozitīva ceļa, tikmēr EIB ir tikmēr EIB jāpielāgo likumdošana tam, kas jau notiek tagad, proti netiek piešķirt nekāda kredīta Krievijas federācija. Tas jau notiek tagad, tas jau arī jāturpina. Lūk, paldies, sadarbosimies referenti, jā, nu referentiem, lai vienotos par konsensus, lai būtu pārliecinoši parlamenta, pārliecinoši parlamenta vairākums um, nākamajām sarunām. Kolmelkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, referentē par eh, lielo darbu, ko viņa iegūdījusi, kas principā arī mums, politiskajā grupā, gūst atbalstu, labvēlīgu attieksmi. Gribētu arī izmantot izdevību apsveikt eh, priekšsēdētāja vietnieces un vietniekus ar ievēlēšanu par tēmatu. Es nezinu, vai šī pieeja, ko mēs eh, komitē esam izvēlējušies, patiešām, vai tas ir eh, gudri un taktiski pareizi. Pirmkārt, mēs, eh, kā jau nosaukums šim ziņojumam pasaka, runājam par garantiju fondu ārējām darbībām Eiropas Savienībai, un gal galā ar to domājam arī tādus aspektus kā attīstības palīdzība, uh, demokrātiskās attīstības atbalsts visā pasaulē kaut kādā. Bet uh, vienlaikus mēs ar to pamatojam daudzas uh, grozījums, izmaiņas uh, un sakam, ka gribam cīnīties pret migrācijas izraisīt, izraisušo krīzi. Es nezinu, vai mums, manuprāt, tāds spēcīgs signāls, lai cīnītos pret migrācijas krīzi, tam vajadzētu izskatīties savādāk. Un to nevajadzētu vienkārši iekļaut vienā no ziņojumiem, vienā no punktiem. Tā nav caurskatāmību, ko vēlas arī pilsoņi. Es domāju, ka mums vajadzētu darīt eh, vienu jautājumu loku, bet strādāt arī ar otru, proti efektīvi cīnīties pret eh, migrācijas krīzi, cīnīties pret tās saknēm. Tas jau vispareiz tika teikts, bet vienlaikus mums arī ir jāsaskata, ja migrācijas krīze ar eh, gribam cīnīties par to ar garantijas fondu, ko tas praksē nozīmē. Tas nozīmē ka mēs kā parlaments, mums ir samērā maz tiešas ietekmes iespējas, kas faktiski attiecas uz eh, investīciju piešķiršanu, jo mēs šādā veidā mūsu vadības iespējas gal galā nododam Eiropas investīcija bankai. Es ļoti uzticos tai, bet galu galā mēs uh, procesā nezināsim, kas patiesībā notiek. Un tam mums ir jābūt skaidram. Turklāt ir jābūt arī skaidram, ka mēs šeit iespējams eh, rezultātā izvērsīsim tādu attīstības politiku, kas pagātnē vairāk vai mazāk ir izgāzusies, jo mēs visi arī zinām, kaut arī neesam eksperti, ka līdšanējā attīstības eh, palīdzība, tai bija negatīva aspekti, ka tā tie nevis eh, spēcināja esošās struktūras, bet esošās struktūras eh, tika sagrautas vai tām tika kaitēts, un tas var ļoti viegli notiekt, jo var rasties milzīga konkurences kropļošana, ja es kādā nabadzīgā valstī kādam dod iespēju daudz investēt ar Eiropas investīcija bankas nodrošinātajiem kredītiem, tad vietējā konkurence faktiski viņiem nav nekāda iespēja pret to kaut kādā veidā pastāvēt. Uh, Tādēļ mums vajadzētu izņēmumu kādā šeit spēt vien so tālāk un vajadzētu Eiropas Savienības tiešās investīcijas veicināt. Tad mums pašiem būtu arī iespēja to ietekmēt, mēs varētu fokusēties uz tādām jomām, kas ne, nenodarītu kaitējumu vietējai ražošanai, piemēram, vidas aizsardzība. Tur arī varētu aiz investēt uh, apmācībās, tālāk izglītībā. Tās ir jomas, kuras nesaskat nekādas problēmas vietējai ražošanai. Būtiski tas, un vajadzētu arī ļoti skaidri pateikt, cik naudu tas maksās, cik naudu Eiropas Savienībā cik naudu ir gatava Eiropas Savienība ieguldīt šajos pasākumos. Jūs zināt, ka es jau ilgāku laiku aicinu šajā jomā daudz naudu ieguldīt. Es domāju, tā būtu labi ieguldīta nauda, bet tikai ar tādu nosacījumu, ka Eiropas Savienība beidzot varētu pieņemt lēmumu par kopīgu politiskā patvērumu piešķiršanas koncepciju. Tik ilgi, kamēr mums tas nebūs, viss būs ļoti sašķelts, un beigās mēs būsim iztērējuši daudz naudu, un tas viss būs atstāts tikai gadījumu rīcībā, nejaušības rīcībā, vai mēs tiešām sasniegsim mērķus. Tādēļ es patiešām vēlētos aicināt veikt labu darbu, bet vēlētos uh, šo jomu cīņu pret migrācijas krīzi vienkārši uh, neielikt šajā ziņojumā kaut kur uh, apakšpunktā, bet gribētu, lai šeit būtu caurskatāmība un lai šeit būtu skaidri pateicis, ko Eiropas Savienība patiešām krasās darīt. Paldies! Merci. Paldies! Benito Zilojas kungs. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdāja kungs vispārīgi apsvērumi par šiem ziņojumiem, kurus skatam šai komitejā par to, kā finansēt ārlietas, arī darbību. Daudzus gadus atbalstot nabadzīgās valstis, tas ir bijis tiešām sekundāri. Un tagad, nu, lielākā uzmanība tiek pievērsot trešo valstu ekonomiskai attīstībai, un tas sakrīt ar brīdi, kad notiek imigrācijas krīze. Uh, redzam, ka imigrācija galvenokārt ir eh, notiek piespiedu kārtā, un tas arī tagad ir viens no Eiropas Savienības valstu valdības, valdību satraukumu avotiem, ņemot vērā ES robežu krīzi, kā arī, ka ļoti maz mobilizēto valsts finansējumu. Mēs varam izmantot tādus finanšu instrumentus, kā piemēram EFSI vai šis uh, arējās darbības investīcija plāns, nu tie ir mehānismi, kas var piesaistīt privāto invest, privātās investīcijas, privāto kapitālu kā arī valsts investīcijas tas var piesaistīt lai vispār šos projektus varētu finansēt. Un tad šī garantija, te ir jāatbalsta jau piešķirtie kredīti, lai samazinātu uh, Uh, šo privāto investoru risku. Cerot arī, ka izvēlētās valstis, atlasītās valstis, tad arī varēs uzņemt noraidītos imigrantus, arī šīs valstis varēs viņus tur noturēt, kā arī, jo, nu, nodrošināt arī cilvēku brīvo pārvietošanos. Īsti mēs nezinām, kādi vietēji oligārhi un uh, Eiropa uzņēmumi, Eiropas uzņēmumi gūs labumu no tā. Uzskatām, ka trešo valstu attīstība netik daudz ir atkarīga no uh, tiešās Eiropas Savienības darbības, bet drīzāk uh, ir nepieciešama godīga vienlīdzīga tirzniecība un operatīvas investīcijas. Pašlaik tas tā nav. Un nu, uzskatām, ka šā, šie investīcija plāni to arī atspoguļo, bet, nu, uh, kopumā. Principā tātad šīs investīcijas tur ir jāpiesaista. Paldies, Greslas kundze. Jā, vielen dank. Also ich... Lies, paldies. Vienkārši gribētu pievērst jūs uzmanību tam, ka. Kā mēs eh, šeit sūdzamies par saucamiem budžeta satelītiem. Mums ir satelīta sistēma eh, vai daļa no satelīta sistēmas, eh, par kuriem parasti sūdzamies, ka mēs uz to nevaram atstāt nekādu ietekmi. Tagad brīnos, ka mēs šo, šai satelīta sistēmai vēl 6 miljārdus eiro gribam piešķirt, ja būs nepieciešams tā arī no garantija fonda. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nekonsekventi. Pirmais, pirmās referentas grozījums. Es domāju, ka mēs ar komisijas priekšlikumu mums vajadzētu turpināt darbu un uh, ieteiktās garantijas nevajadzētu nekādā eh, veidā palielināt. Tad man šķiet, ka šeit trūks gan komisijas priekšlikumā, gan arī tajā, ko mēs esam darījuši, kā šis garantijas fonds ar pārējām palīdzības programmām Eiropas Savienība un Eiropas Savienības budžeta būs saskaņotas. Mums ir kaimiņa attiecība politika. Mēs redzam, ka šis priekšlikums 18 miljardu uh, eiro prasa garantijām kaimiņa attiecība politikā, bet mēs zinām, ka šī nauda nu, nedrīkstētu iet prom no esošajām kaimiņu attiecību politikām. Tādēļ es uzskatu, ka komisija mums vajadzētu sniegt mums ziņojumu, kādā veidā būs iespēja to visu īstenot šīs programmas Cik man zināms, kā virzās darbi, es šaubos, vai tas vispār var tikt īstenots. It īpaši šeit trūkst sasaista ar līdzinējām programmām. Es uzskatu, ka mēs pamatā Eiropas Savienības programmas, tas ir kā konkurente Eiropas Investīcija bankas programmām un otrādi, jo nevar jau vienkārši projektus ņemt un uh, sareizināt, jo pārvaldības kapacitātes uz vietas arī ir ierobežotas tā ka tas faktiski ir uz vietas, un ja to visu precīzi paskatās, tad ir redzams, cik viss tas ir ierobežots. Tad man ir vēl otrs jautājums, faktiski trešais. Pirmkārt, kādēļ mēs papildus 6 miljārdus tērējam no Eiropas Savienības budžeta jomā, ko mēs nevaram ietekmēt. Otrais jautājums, kāda ir saskaņotība ar jau esošiem Eiropas Savienības programmām. Un trešais jautājums būtu, Latīņa Amerika saņem 2,5 miljārdus eiro ja mēs gribam cīnīties pret migrāciju, es neesmu sevišķi daudz bēgļu redzējis no Latīņa Amerikas. Tas ir bezjēdzīgi. Latīņa Amerika mūsu amerikāņu draugs varētu paziņot sevi par piekritīgu kompetenci, kādēļ mums visā pasaulē šeit ir jāiet ar leikānu. Ļoti labi, ja kaut ko var darīt, protams, bet es uzskatu, ka šī summa Latīņa eh, Amerikā no Eiropas vietu raugoties ir absolūti nepamatot. Paldies! Merci. Paldies. Paldies, Grēslas kundze. Hautels kundze vēlreiz pavisam īsi. Jā, paldies. Gribu tikai atbildēt uz dažām lietām, kas izskanēja. Deprēkungs um, bija skeptisks attiecībā uz manis sacīto par imigrācijas uh, iemeslu risināšanu, bet uh, Tādēļ vajadzētu no jauna izgudrot velosipēdu. Mums ir ļoti skaidri principi par Eiropas Savienības attīstības politiku, kas uz to arī ir mērķēta. Un tagad mēs eh, zem eh, šī imigrācijas cēloņu lietu sargu visu paliekam apakšā, un mēs redam vienkārši sajukumu. Uh, principos, kuriem patiesībā būtu jāvada mūsu attīstības darbība. Pievērš jūs uzmanību vienam referentes grozījumam kas uh, prasa komisijai sniegt arī sārakstu par imigrācijas uh, iemesliem. Es domāju, ka komisijai tas nebūs vienkārši uzdevums, bet es varu nojaust, kādēļ referents šādi rīkojas. Kalmal kungs, es nedomāju, ka Eiropas Savienības attīstības politika un sadarbība ir izgāzusies. Nē. Mums ir jābūt lojālākiem principiem, mums ir jāparedz vairāk monitoringa, uh, caurskatāmība un mērīšanas mehānismi. Tas tiesa izveidojam jaunas struktūras papildus jau esošajiem, ko mēs daram arī ar šo uh, konceptu sajukumu, runājot par to, ka tagad ir jārisina imigrācijas iemesli. Es nedomāju, ka te mēs padarīsim kaut ko labu attīstības principiem kā tādiem. Uh, Tālāk par garantiju fondu. Es domāju, ka tiešām šeit ir iespēja izveidot ļoti modernu instrumentu, lai piesaistītu privāto sektoru, sniegt savu ieguldījumu attīstības mērķu sasniegšanā. Arī sarežģītākās valstīs, ļoti vājās valstīs, kas varbūt jā, ir nedaudz optimistiski, bet nu, tāda jau ir ideja. Uh, Jānodrošina tas, lai nodokļu maksātāja nauda tiešām tiek tērēta, lai līdzsvarotu privātās nozares invest, investīcijas. Tādēļ referenti un referenti arī cieši um, analizējuši šo galveno Eiropas Savienības ilgspējīgās attīstības fondu Baltkrievijai, manuprāt, jānosaka par atbalstu tiesīgu šai naudai un piekrītu, ka Krievijai gan tur nevajadzētu parādīties. Paldies! Donc, un tagad vērsīšos pie referentes. Nu, mēģiniet atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Šis ziņojums noteikti ir ļoti svarīgs, un runāt par komunikāciju, tad, nu, Tas ir rīks, kā mēs varam cīnīties pret imigrāciju, kas tagad nostāda Eiropas Savienības sarežģītā situācijā. Un eh, tas būtu ļoti svarīgs komunikācija veids eh, arī sabiedrībai, lai sabiedrība līdzpilsoņi saprastu, vairāk informēt par Eiropas Savienības īstenoto politiku. Varbūt jūs varētu precizēt eh, šīs garantijas ietekmi uz budžetu. Tātad, ja mēs pārējām uh, un palielinām šo fondu līdz 36 miljārdiem, tad nu, šai garantijā mums ir jāiekļauj uh, budžet, nauda no budžeta. Gadies Zabalskunds. Paldies, priekšsādātāji. Nezinu, es atbildēšu uz visiem jautājumiem, bet vismaz mēģināšu izteikt dažus apsvērumus. Pirmkārt, par vienu no tematiem, par kuriem runājam visvairāk, par jauno mērķi, vai mēs cīnāmies pret dziļām e, migrācijas cēloņiem, deprēkungs. Šeit varētu būt runa arī par semantiskām atšķirībām. Nereti tāda tā ir, bet ļoti bieži tiek izmantots tas vārds un nevis cits, jo Eh, tam ir kaut kāds pamāts. Un, manuprāt, lai gan galā mērķis varētu būt tas pats - cīnīties pār noturīgu attīstību un pret migrācijas e, e, cēloņiem, viens salīdzinājumu ar otru man šķiet proaktīvāks, un otrs būtu reakcija uz kādu e, negatīvu darbību. Un tāpēc man ir ļoti nozīmīga valodas semantiskā dēļa. Katrā gadījumā nedrīkstam aizmirst to, kā. Ka teksts neatkarīgi no izmantotā vārda ir ar savu saturu, bet mm, tomēr ir svarīgi, vai mēs runājam par cīņu pret migrācijas cēloņiem vai par attīstību. Un EIB mandātā ir trīs mērķi - privātās sektora attīstība sociālo infrastruktūru, ekonomisko attīstību, transporta enerģijas, eh, apkārtējās vīdes, komunikācijas, tehnoloģija attīstību un cīņu pret klimatu pārmaiņām. Neaizmirsīsim vispārīgo koncepciju, jo mēs runājam par šo tēmatu. Atbildot Gresles kundzei, vēlos teikt, ka pirmkārt Eiropā ir liela imigrācija no Latīņa Amerikas, man valsts ir pirmā, kas uzņem uh, šos cilvēkus par to mēs nerunājam, un mēs nerunājam par migrāciju no ārpus Eiropas Savienības, jo arī, arī pašā Latīņa Amerikā ir dažādas migrācijas plūsmas, un arī šajās valstīs cilvēkiem var būt dzīves projekts un viņi var nemigrēt. Bet šeit mēs runājam ne tikai par migrāciju, bet šis ir daudz plašāks mērķis man ir piezīmju ļoti daudz, un es nevēlētos neko aizmirst. Runājot par Heidi Hautāls sacīto, lai mēs lūgsim komisiju identificēt e, migrācijas iemeslus. Jā, tā ir viena lieta cīnīties pret migrācijas e, pamatcēloņiem. Mums ir šim nolūkam jāzina, mums ir jāzina, vai mūsu rīcībā esošie instrumenti ir adekvāti, un katrā gadījumā mēs to atbalstām. Mēs vismaz no savas puses izdarīsim savu darbu labi un noskaidrosim, kādi rīki mums ir nepieciešami. Gresles kundze runāja par satelīta sistēmām. Šajā gadījumā palielināt eh, vai negarantīs, tas nav saistāms ar satelīta sistēmām nekādā veidā. Mēs palielinam summas par to, kā tas ietekmēs budžetu. Šobrīd fir, eh, finanšu schēmā mums būtu nepieciešami 35 miljoni reģioni. Tas būtu 35 eh, eh, miljoni eiro, vai arī mums ir jāpalielina viss totālā garantija. Bet tas ir tikai līdz 20. Eh, gadam, un pēc tam mums būtu apņemšanās nākošajai finanšu schēmai. Taču vispirms dosim zaļo gaismu jaunajām sarunām uh, finanšu schēmas pārskatīšanai un jaunās summas, kas parādās, un globālā rezerve uh, kompro, dažādiem izdevumiem var pieaugt, kā tas ir arī migrācijas gadījumā. 5 millones de euros no es nada complicado si se quiere buscar dentro de. Un šos 35 miljārdus mums eh, vajadzētu atrast mūsu budžetā. Katrā ziņā es domāju, ka rīt mums izdosies panākt vienošanos. Paldies! Eh, ne, neliels tehnisks aspekts garantijas no Eiropas Savienības budžeta attiecas uz visu aizdevumu summu. Tā tad, ja tiek aizdots miljards, Eiropas parlaments, jeb eh, Eiropas Savienība precīzāk, sniedz garantijas investīciju bankai. Un, ja aizdevums netiek atmaksāts, ja debitors bankrotē, tad atmaksu uzņems Eiropas Savienības budžets Un, lai to varētu nodrošināt, ir paredzēta garantija. Garantija ir, ir 65% no aizdevuma. Pardon. La, qui représente la BE ici? Vai šeit ir kāds no EIB? Vai jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Ja tiek aizdots simts, cik lielu summu garantē Eiropas Savienības budžets un e, kāda ir drošības nauda, e, kas jāparedz Eiropas Savienības budžetam brīdī, kad aizdevums tiek piešķirts un summa ir jāiemaksā, ja pareizi saprotu, Eiropas investīciju bankām? Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka eh, komisijas kolēģi papildinās manis sacīto. Garanti ir 65% un 9% eh, iemaksa no Eiropas Savienības budžeta. Tātad 9% no 65%. Ja tiek iek, e, paredzēta papildus 6 miljārdi, 65% būtu ap 4 miljārdiem un 9% no 4 miljārdiem būtu, būtu ap 360 miljoniem, kas ir jāiemaksā no Eiropas Savienības budžeta. Un kopumā tie būs 9% no 65% un tie būs jāiemaksā no budžeta. Mums tas ir jāpatur prātā. Pour la commission, monsieur Angel. Rangel kungs, komisija. Merci, monsieur le président, pour... Paldies, priekšsēdētājs. Atbildot uz tehnisko jautājumu, jo atbildi netika laikam pilnībā saprasta. 9% attiecas uz visu garantijas summu. Tātad, ja tiek piešķirtas 38 miljārdi garantijās, tad tie būs 9% no šiem 38 miljārdiem. Alors, le, le, le volume de la gar... garantijas apmērs kopumā garantēti tiek 100%, bet eh, robežās, kas ir 65% no kopējā portfeļa. Tā tad tā nav garantija par projektiem, bet par visiem projektiem kopumā līdz 65%. Ja jūs vēlaties šo skaitli 38,4, kas ir nedaudz augstāks, eh, kā padomas piedāvātais, tad de facto eh, maksimālais risks budžetam ir 65% no šī budžeta, bet konkrētam projektam tie būs 100%. Es ceru, ka es izteicos skaidri, pat ja jums tas izklausījās ļoti sarežģīti. Sēdētājs runā bez mikrofona. Donnez-moi. Je voulais simplement. Es gribēju precizēt šo punktu. Tā tad šāda lēmuma ietekme uz budžetu būs paredzēt izdevumos nepieciešamo finansējumu garantija depozītā 9% no 36 miljardiem. Ja tiek eh, paredzēts pieaugums par 6 miljardiem, jāparedz 9% no 6 miljardiem. Un tas būs eh, pie, eh, ap 540 miljonu. Paldies referentei. Mēs novēlam veiksmīgu rītdienas sanāksmi, lai 27. martā, tātad pēc nedēļas, mēs varam pieņemt ziņojumu. Eh, par mandātu varēs lemt 1. aprīlī, un pirmais trilogs notiktu 10. aprīlī. Tas vēl jāapstiprina. Paldies, Gordie Zabals kundzei. Un tagad dodu vārdu Muresanam kungam par makro finansiālo palīdzību Moldovai. Paldies, priekšsēdētāji. Tā ir samērā vienkārša procedūra, tādēļ Es domāju, ka mums ir katram piešķirt 15 minūtes diskusijā. Janvārī Eiropas komisija pieņēma lēmumu piešķirt papildus 100 uh, miljonus eiro uh, Moldavas republikai makrofinansās palīdzības formāli atbalstītu mazo valsti Eiropas austrumu kaimiņattiecībās. Um, 40 miljoni kā um, garantijas un 60 miljonu kā kredīti uz uh, divu pusgadiem un noteiktā, noteiktā samaksu summu skaitā. Tad ir arī saprašanās memorandums. To, par to ir jāvienojas un tas ir jāparaksta Eiropas komisijai un Moldavas republikai. Kāds ir mans uh, viedoklis atzinums, uh, kā referents un mūsu komitejas atzinums uh, galveno ziņojumu sastāda Inta komiteja. Ir uh, nosacījumi, priekšnosacījumi, un Eiropas Savienība var garantēt kredītus uh, Moldavas republikai, ja demokrātiskie standarti, cilvēktiesības, likuma vara ir izpildītas, un šie priekšnosacījumi, protams, ir ļoti vispārīgi, un mēs nevaram uh, to mainīt. Un es uzskatu, ka šie priekšnoteikumi cilvēktiesības un tiesiskuma izpratnē uh, uh, tam ir atbilstība, un uh, tad mēs varam pāriet uz nākamo posmu. Tas nozīmē, ka ir diskusija ļoti konkrēti par saprašanās memorandu, kā jau teicu, komisija ir jāparaksta tas un Moldovas republikai. Un es uzskatu, ka mums ir jānodrošina, ka saprašanās memorandums ļoti precīzi uh, tam ir jābūt ļoti konkrētam, taustāmam, arī ar ļoti skaidru laiku, laika grafiku, ir jābūt mēķiem, lai Moldovas republikai, lai tās valdība uh, to visu izpildītu, ir jābūt mēķiem, kā stiprināt uh, tiesu vāru cīņu pret korupciju šajā valstī atbalstu arvien vairāk eh, neatkarīgiem tiesnešiem, prokuroriem, tiesām, eh, cīnīties pret naudas atmazgāšanu, stiprināt banku sektoru, 2014. gadā Moldovas republikā ļoti liela banku krāpniecība un miljārds eiro tur gāja zudumā. Ir jārisina visi šie jautājumi. Mēs virzāmies uz priekšu un uh, ziņojumā ir teiks, ka mēs, uh, kad sagatavo šo naudu, kas būs pieejama Moldovas republikā, tas ir komisijas priešlikums, bet saprašanās memorandā, kas tiks parakstīts starp valsti un komisiju. Mēs prasām, lai būtu ļoti skaidri priešnosacījumi, kondicionalitāte un uh, ir arī iesniegti grozījumi, kurus uh, es arī iesniegšu un virzīšu uz priekšu ļoti skaidru kondicionalitāti. Tas ir tas, ko cilvēki šajā valstī gaida. Šis cilvēks šajā valstī gaida, ka, lai mēs atbalstām tieši iedzīvotājus, lai mēs atbalstām šo valsti, tās sarežģījumos, bet, protams, mums ir jāierobežo šie ierobežotie finanšu līdzekļi, kas Eiropas Savienībā ir. Mums jānodrošina, lai situācija valstī, kuros mēs aktīvi iesaistījām, tā uzlabojas. Tīpaši tādā valstī kā Moldovas Republika, kas, kurā ļoti aktīvi sadarbojas ar Eiropas Savienību asociācijas nolīgumu ietvaros, mums ir jānodrošina, ka šī valsts paliek uz tā reformu ceļa un uh, tas, lai atbilst uh, tam, ko mēs jau esam pieņēmuši asociētas nolīguma ietvaros. Tādā ietvarā arī grozījuma arī es uh, iesniedzu tos, un, un uh, grozījuma priekšēdētā ir 23. marts 10.00, un uh, balsojums ir plānots par šo ziņojumu komitejā 30. aprīlī tā kā mēs varam virzīties uz priekšu ar saprašanās memorandu, un uh, nauda ir šai valstī būs pieejama, un, kā jau teicu, tas ir jābūt visam atbilstīgai ļoti skaidru, ar ļoti skaidriem priekšnosacījumiem. Paldies, priekš... Paldies. Neklesku kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos runāt rumāņu valodā. Esmu pārliecināts, ka šis eh, vēstījums eh, Moldovas republikai tiks saprasts. Ir svarīgi, lai mēs paustu no, atklātu nostāju pret Moldovas republiku, ir tīpaši ņemot vērā nesenās reformas, kas tajā notikušas. Budžeta komitejā šis ziņojums nedrīkst kļūt par tādu politiskas dabas jautājumu ir eh, analīze dažādiem aspektiem no budžeta tehniskā viedokļa. Mums ir arī jāņem vērā to, ko teikuši Inta kolēģi. Šīs komisijas priekšlikums tiks pieņēmts ļoti skaidrā un vienkāršā veidā. Nedrīkstētu arī aizmirst, eh, ka šie līdzekļi tiks eh, sniegti iedzīvotājiem, valsts pilsoņiem un nevis valdībai, un šie priekšnosacījumi ir spēkā iepratē demokrātiskajai atbildība, piemēram, cīņā pret uh, korupciju. Tas ir pavisam skaidrs. Un tas nozīmē, ka šie līdzekļi ir tiešām jāmaksā pilsoņiem, iedzīvotājiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Tādam ir jābūt mūsu vēstījumam. Šis ziņojums un referenta kungs par to ir jābūt tādai nu, ekonomiskai attieksmē un netiek daudz uh, politiskai. Neviens cits nevēlas izteikties. Taranta kungs. Lūdzu. Thank you, Mr. Paldies priekšādātāji. Tā pamatā es piekrītu referenta pieejai. Tikai Nekresku kungs man drusku provocēja izteikties. Jā, es vēlētos, lai šis ziņojums tiktu Eh, ierobežos tikai uz budžeta jautājumiem. Šis izteikums, jā, man šķiet, ka tas ir problemātiski, jo tas ir labi zināms, ka Moldovas bankas ir bijuši iesaistītas, diemžēl, arī ar Lietuvas un Latvijas, un līdz pat šodien ar uh, Igaunijas un Dānijas bankām kopā naudas atmazgāšanas lietās. Es gribētu komiteju un referentu iedrošināt un aicināt paraudzieties, kā Moldavas valdība to, piemēram, varētu izmantot. Tās vienošanās, kas tām ir ar Eirojust, un šeit varētu izmeklēšanas institūcijas iesaistīt, un tās varētu palīdzēt eh, valdībai izvairīties no šāda veida notikumiem, procesiem, un noslēgumā Es ļoti augsti vērtēju Moldavas karējus, kas uh, kalpoja mm, padomi armijā līdz 93. gadam. Uh, viņi bija ļoti um, labi karēji, bet arī ļoti labi kukuļdevēji, izspiedēji. Jā, kad bija jāiet uz uh, eh, pilsētu, viņi darīja visu kaut ko, lai tikai izspiestu to, ko viņi paši gribēja. Vajadzētu arī pievērst uzmanību šādām darbībām. Paldies! Jā, mēs pons, ka notre rapporteur. Jā, nu, es domāju, ka mūsu referents ir uh, padzerējis, arī šai sakarā paredzējis perfektu teksta redakciju. Nu, ko referenta kungs ar to tad arī noslēgsim šodien. Balsošana būs 3. aprīlī. Vārds Negrēsku kungam par globalizācijas pielāgošanas fondu. Tas ir ziņojums atzinums par tehnisko palīdzību un uh, komisijas iniciatīvu. So, uh, I don't have many things. Jā, man daudz nekas nav sakāms. Domāju, ka šis ziņojums ir skaidrs, tas parāda, ka pamatā tas, ko komisija vēlas piešķirt tehniskai palīdzībai, mm, jums vajadzētu zināt, tehniskā palīdzība mm, budžetā 0,5%, bet šogad tas tiks palielināts no 38 380 tūkstošiem eiro uz uh, samazinās 3, 310 tūkstošiem eiro. Tas ir 18% samazinājums no visa kopējā budžeta EKF. Jā, tad šeit tiek piedāvāta tehniskā palīdzība no komisijas puses un labākas uh, uzraudzība un datu savākšanas instrumenti. Šeit uh, ir runa par informācijas apmaiņu uz ekspertu inf uh, tikšanās organizēšanu un tātad viss, kas šeit ir paredzēts. Mans aspekts raugoties šo ziņojumu, ceru, ka jūs arī to atbalstīsiet tādēļ, ka um, šeit ir debates gan EGF, gan mūsu komitejā. Pirmkārt, Jūs zināt, ka komisijai vajadzētu uzlabot uh, saziņu raugoties ar EKF uh, iespējām, tāpat arī paziņojums par labumguvējiem, saņēmējiem, vajadzētu būt labākām apmaiņām par eh, paraugpraksēm. Tas nav pieminēts komisijas priekšlikumā. Tur vajadzētu būt arī vairāk proaktīvai nostājai raugoties uz eh, nacionālo kontaktpunktu iesaistu, jo daži nacionāli kontaktpunkti dara darbu, bet eh, šeit ir arī trūkumi, un šeit to vajadzētu uzlabot. Eiropas Savienībai mēģināt identificēt tā, tās nosars, kam ir nepieciešams atbalsts. Un šeit vajadzētu aicināt nacionālās kontaktpunktus darīt vairāk, vairāk iesaistīties. Un noslēgumā no, ziņojumā ir uzsvērta proti, ka ir eh, nozīme šai, šim papildinošajam aspektam pārvaldībā. Eiros parlamenta ieteikums eh, šeit eh, mobilizācijas kritērija krīzes šeit ir fondu piešķīrumi 16, 60% un uh, arī EKF uh, eh, dokumentu vērtējums. Eh, tas ir arī um, pieminēts ziņojumā, to es gribēju pieminēt, ka tas ir nāk no Eiropas parlamenta puses, no mums tas ir ļoti labi, un to vajadzētu pieminēt arī, tas ir pieminēts arī ziņojumā. Paldies! Merci, merci. Paldies, paldies referentam. Vai ir komentāri par šo? Komentāru nav. Es domāju, ka vēl būs iespēja atgriezties pie šī jautājuma. Un es eh, gribēju tikai norādīt, ka mēs runājam par šo fondu tikai tad, kad jau ir notikuši eh, strādājošo atlaišana. Varbūt vajadzētu drīzāk strādāt pie prevencijas mehānismiem, lai izvairītos eh, no šādas situācijas. Tad, nu, grozījumi ir jāiesniedz līdz 27. martam 2012. budžeta komitejā balsojums 3. aprīlī, plenārsēdē balsojums 4. aprīlī. Deprēkungs. Un tagad jūs. Par savienības pārmitināšanas sistēmu. Uh, merci, Paldies, priekšsēdētāji! izsakoties ļoti īsi un lakoniski. Es eh, tad varētu teikt, ka es nepiedāvāju budžeta komitejas vārdā grozījumus. Tas ir ļoti svārīgi. Eh, šim, šai pārmitināšanas sistēmai, ja es varu izteikties nedaudz garāk un koncentrējoties tikai un vienīgi uz budžeta aspektiem, tad ir jāteic trīs lietas. Vispirms jānošķir eh, tās, kas ir uh, pārmitināšana, resettlement un šī pārdalīšana. Šī pārmitināšana attiecas uz cilvēkiem, kas ir piemēram Jordānijas nometnēs, Sīrijā, Irākā, Turcijā, un ka dažas Eiropas Savienības dalība valstis piekrīt ņem šos cilvēkus uz sa savā teritorijā. Tā ir pārmitināšana. Un par to arī runa šajā priekšlikumā. Bet šī pārdāle attiecas uz bēgļiem, kas jau ir Eiropas Savienības teritorijā un ko tagad mēģinam arī. Um, pārdalīt par dalību valstīm atbilstīgi Dublīnas regulai. Tālāk par aspektiem, kas specifiski attiecas uz Lībe, par budžetu. Ļoti grūti aprēķināt uh, līdzekļus, kas ir jāparedz budžetā turpmākajiem gadiem, jo Komisijai katru gadu ir jānāk lajā ar priekšlikumu par cilvēku skaitu, kas ir jāpārmitina Eiropas Savienības dalību valstīs. Taču dalību valsts ir brīvas definēt to cilvēku skaitu, ko tās ir gatavas uzņemt. Līdz ar to mums nav faktu, mums nav konkrēta pamata, lai aprēķinātu izmaksas. Tālāk, tas, kas ir paredzēts ļoti skaidri šeit Tas arī apstiprina sošo praksi, proti katra dalība valsts, kas piekrīt uzņemt um, savā teritorijā pārmitināt vienu cilvēku, tad arī saņems uh, no budžeta, Eiropas Savienības budžeta, desmit tūkstošus eiro. Tas ir tas, kas ir pašlaik tekstā. Tas nav nekas jauns. Taču, kas ir jauns un kam es varu piekrist, tas, ka līdz šim, ka dalība valstis lēma ārpus Eiropas uh, pārmitināšanas plāna, kas ir šajā dokumentā, bet uh, divpusēji pašas pieņemot lēmumu pārmetināt cilvēku, tad šīs valsts nēs budžets saņem 6000 eiro. Es uzskatu, ka tā kā mēs nosakam Eiropas Savienības uh, programmu pārmitināšanā, tad ir normāli, ja tiek izmantots Eiropas Savienības budžets, lai finansētu šos, šīs pārmitinātās personas. Taču es īsti nesaprotu, kāda apsvērumu dēļ mēs izmantotu Eiropas Savienības budžeta naudu, lai finansētu valstis, kuras lemj suverēni uh, autonomi pārmitināt zinām cilvēku skaitu ārpus Eiropas Savienības budžeta uh, eh, plāna un programmas. Es piekrītu abiem šiem priekšlikumiem, un uh, tie ir atrodami dokumentā, kas mums ir uh, iesniegti diskusijām. Es nepiedāvāju grozījumus šai tekstā. Tieši par budžetu man nav nekādu komentāru. Paldies, Deprēkungs! kuram būtu kas sakāms. Jo cikungs. Eh, Paldies, priekšsēdētājs. Tikai vēlējos pateikties Deprē kungam par eh, paveikto darbu. Mēs daudz strādājam kopā, es piekrītu viņam, man nav nekas vēl papildināms. Deprē kungs jau viss pateica. Es tikai gribētu, jā, norādīt, ka, ļo, ka viņš ir ļoti nu, pareizi strādājis arī budžeta komitejai jābūt ļoti uzmanīgai, jāpievērš uzmanība um, izteiktajiem priekšlikumiem. Nu, tāds mums bija arī iespējas, jā, un tas ir arī tas mūsu mērķis. Vēlreiz liels paldies uh, referentam. Merci. Pateicos, Savamas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, mums nepieciešams kopīgs, kopīga procedūra. Es atbalstu deprē kunga darbu. Jā, tas tāds ļoti liels jautājums, kas mums jārisina. gribētu uzreiz pieminēt uh, jautājumu, kuram nepiekrīt nu, nedaudz. Uh, nepiekrītu šeit uh, referenta nostājā. Es piekrītu, ka Eiropas Savienība ir steidzīgi jārīkojas un jāveido tāda integrēta un ilgspējīga politika. Mums ir jāveido tāds likumīgs juridisks koncepts, lai strādā šajā tēmā, bet es domāju, ka mums dalībvalstīm pašām vajadzētu uh, paredzēt iespēju uh, pieņemt lēmumu, cik daudz cilvēkus tās pieņēma. Tūkstoši eiro uh, no. No starptautiskā valūtas fonda, jā, uh, es nezinu, man liekas, ka dalībās pašas labāk zina, cik, uh, dalība, uh, cik uh, bēgļiem tās var piešķirt eh, aizsardzību, iekļaut eh, arī savā sabiedrībā un visvarīgākās lietas. Un viena cita lieta, ko es saskatu, ir eh, līdzdalība ietvarā, tai vajadzētu būt brīvprātīgai. Nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mums ir jāsaklabā šāda nostāja, un es saprotu, ka jums ir šeit eh, nosacījumi. Tātad eh, vajadzētu būt garā, garantēta šīs eh, pārdarīšanas pārmitināšanas schēmas, un Eiropas Savienības ietvaram vajadzētu būt izmantot arī nacionālos bēgļu, dalībvalstu bēgļu uzņemšanas centrus. Es domāju, ka ANO un uh, Eiropas Savienībai tur jau ir ļoti liela pieredze un vajadzētu izmantot maksimāli šīs, uh, šo pieredzi, veidojot uh, Eiropas Savienības kopīgo procedūru pārmidināšanas sistēmā. Tā ka tie ir vissvarīgākie punkti, ko es varētos piebilst, un uh, jau ar prieku gaidu sadarbību ar jums visiem. Paldies! Si, la parole est maintenant. Kalnakungs. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es gribu teikt paldies mūsu kolēģiem Žerāram Deprē par labo darbu. Es saskatu šajā ziņojumā zināmu nesaskaņotību ar citiem ziņojumiem, pie kuriem pašlaik strādājam. Citos ziņojumos runa ir par procedūrām, lai noteiktu dalību valsti, kas ir atbildīga par eh, pārbaudi cilvēkam, kas ir ieradies no trešās valsts vai arī bez pilsonības par šo pieteikumu no šī cilvēku puses. Šajā ziņojumā mums no vienas puses patiešām ir runa arī par šīm summām 600 tūkstoši, ko valsts saņem, attiecīgi 10 tūkstoši, ja valsts uzņem migrantu bet mums ir arī komisijas priekšlikums, kurā runa ir par solidāras iemaksas maksājumu 250 tūkstoši eiro par vienu ierodošos personu gadījumā, ja valsts neuzņem šo vēkli. Žerārs Deprē, Es vēlos atkārtot to precizējumu, kur es teicu savus uzstāšanās sākumā. Mēs šeit nerunājam par sadalīšanas programmu, eh, kas ir iecerēta, lai grozītu Dublinas sistēmu. Šeit nav runa par 250 tūkstoši eiro sankciju, jo eh, bēgļu izm, pārmitināšanas programmā ir domāts par viņu mehānisku pārmitināšanu saskaņā ar komisijas priekšlikumu. Mēs par to nerunājam. Mēs runājam nevis par pārdalīšanu, bet par pārmitināšanu. Uh, par la Commission et qui vise à dire. Kuras nolūks ir eh, paziņot, ka katru gadu komisija fiksē personu skaitu, piemēram, simt tūkstošus, kas tiktu izņemti no nometnēm ap konfliktu zonām un dot iespēju viņiem doties uz dalībvalstīm. Taču dalībvalstīm nav pienākuma. Uh, Uh, uzņemt noteikto skaitu. Viņas pašas to nosaka. Un nav 250 tūkstoši eiro sankciju, ja dalībvalsts nepieņem šos cilvēkus, jo kvota netiek noteikta. Un šajā gadījumā ir runa par mehānismu, kas nosaka mērķi personu skaitam un dalībvalstīm Eh, dalību valstu dalību šajā projektā. 10 tūkstoši eiro ir tā summa, kas tiks piekšķirta izpildot šo Eiropas programmu personām, kas ir eh, izmitināts katrā valstī. Paralēli tam dalību valsts var pieņemt vienpusēju lēmumu par personu pārmitināšanu ārpus šīs programmas Eh, tās ir dalība valsts tiesības, bet es nesaprotu, kāpēc tas ir jāapmaksā no Eiropas Savienības budžeta. Un mans priekšlikums ir nodarboties ar tiem, kuri atbilst Eiropas programmā paredzētajam. Lai nebūtu pārpratumu, tad šeit sankcijas nav paredzētas, jo mēs runājam par šobrīd nerunājam par repartīciju, jeb pārdalīšanu. Paldies, kolēģi, par šiem papildus paskaidrojumiem. Atklāt sakot, es negribēju šeit par kontekstu, par fonu, jo tas patiešām šeit atšķiras. Vienā procedūrā atšķirība no otras procedūras, bet summas ir ļoti skaidri saskatāmi atšķirīgs. Vienā gadījumā runājam par 10 tūkstošiem eiro, savukārt citā gadījumā mēs runājam un ļoti skaidri pēc komisijas viedokļa, nevis kā soda maksājumu, tas nav netiek ap, apzīmēts, bet kā atbilstoši izmaksu postenis. Šīs summas ir ārkārtīgi atšķirīgas - 10 tūkstoši un 250 tūkstoši. Protams, ka ir skaidrs, ka ja mēs sakām, ka mēs ņemsim tieši no trešās valsts, uzņemsim bēgļus tad esmu pilnīgi piekrītu kolēģim Sērmamā, ka tas, tam ir jābalstās uz brīvprātību. Un eh, šādā ziņā, protams, var arī argumentēt ar pilnīgi citām summām, bet tomēr, neraugoties to, šī skaita 250 tūkstoši eiro, to nevajadzētu aizmirst, jo, kā jau teica, otrā priekšlikumā šis skaitlis ir. Un es pieņemu, ka uh, tas nav vienkārši no gaisa grābts. Šie ziņo, šie, šīs summas nav vienkārši tāpat vienos ir gaisa. No strateģiska viedokļa raugoties, manuprāt, mums šeit budžeta komitejā vajadzētu tore, tomēr uzdot jautājumu, ko mēs faktiski vēlamies sasniegt. Galu galā ir skaidrs, ka ir daudzi soļi, par kuriem mēs diskutējam atkal un atkal, kas ir pareizajā virzienā un kas eh, principā ir pareizi. Bet ja mēs esam vienojušies un no visiem komentāriem es to tā saklausīju, ka Eiropas Savienība, protams, un beidzot uh, vēlas veidot integrētu migrācijas politiku, un tā ir tiešām ne, nepieciešama, bet mēs vienlaikus esam vienojušies par to, ka mums tā vēl nav, jo daudzi parametri nav definēti. Un, diemžēl, arī Eiropas Savienības dalībvalstis, tas jāskata skaidri, ka tās uh, vienmēr nevar sarosīties un uh, tiešām vienoties par kaut ko. Tad ir jautājums, vai mēs vēl joprojām piedalāmies šajā spēlē, ka šīs atsevišķās daļas, šie atsevišķie bloki, mēs balsojām par tiem un tos atbalstām, bet vienlaikus mēs pieņemam, ka tomēr nav šī vispārīgā kopīgā risinājuma, vai nebūtu arī konsekventāk, kaut arī mēs neesam vadošā komiteja, bet uh, tomēr mēs. Uh, piešķirām finanšu līdzekļus, par tiem lemjam. Mēs varētu teikt, šeit Te ir stop. Mēs piedalīsimies tikai tad, kad būs kopīga koncepcija. Es domāju, ka šī iespēja mums būtu. Un arī par to mums vajadzētu padomāt, jo tā ir arī daļa no mūsu atbildības, vai mēs vienkārši ļausim visam notikt, kā tas pašlaik ir, vai mēs tomēr ļoti apņēmīgi cīnīsimies par kopīgu risinājumu. Paldies! Cits neviens nevēlas izteikties deprēkungs. Nu, par šiem 250 tūkstošiem jūs varat lūdzu paskaidrot, vai tā ir soda nauda? Tātad. tad tās neatiecas uz šo priekšlikumu, par kuru diskutējam priekšsēdētāji. Tas attiecas uz šo bēgļu pārlīšanu dalību valstīm atbilstīgi reg Dublinas regulai, kā pir valsts, kurā pirmoreiz ierodas uh, patvērumu meklētājs, ir atbildīgs par patvērumu meklētāja dosie izskatīšanu. Lūk, um, un ir paredzēts Eh, šajā tiesība aktā. Nu, daži to uzskata par eh, sankcijām, es eh, un citi arī runā par alternatīvu, jo tās ir valsts, kas nevēlas piedalīties šajā Dublinas regulā. Pareizāk sakot, nevēlas šos imigrantus izmitināt. Tālāk Vai nu jūs piedalāties bēgļu izmitināšanā, izmitināt savā valstī, vai arī piedalāties uh, finansiālā solidaritātē? Katreiz, kad jūs nepieņemat kādu no patvēru meklētāju kandidātiem atbilstīgi Dublīns regulai, jūs uh, uz kasu pārskaitat 250 tūkstošus. Lūk, tas attiecas uz Dublīns regulu. Šeit mēs nerunājām par dalību valstu. Um, kaut kādām sankcijām. Nē, šeit nav pienākuma piedalīties Eiropas eh, pārmitināšanas sistēmā. Šeit ir 250 tūkstoši eiro, saka priekšsēdētājs, no budžeta. Tādi ir pašu resursi. Kā tas tehniski notiek priekšsēdētāji? Tehniski. Te ir jāuzdod jautājums komisijai. Es īsti nezinu, kā tas notiks tehniski. Uh, Tas uh, iekrīt dalību valstu kabatās vai Eiropas Savienības budžetā paredzēts, manuprāt, ja nekļūdos, bet komisija varbūt varat man pakoriģēt. Manuprāt, tas iet uh, tās valsts kasē, kas uzņems to bēgli, ko otra valsts nav gribējusi uzņemt, bet neesmu par to pārliecināts. Pašlaik par šo nav vienošanās. Varbūt kāds no komisijas var man palabot, vai es pareizi teicu vai nē komisijai jautājums. Tad kā, kur nonāk šī soda nauda vai? Tas vēl nav lēmts, nav nekādas vienošanās vēl par šo, bet ja būs šāda vienošanās, es gribētu zināt, kā tas notiek uh, tehniski no budžeta viedokļa. Qu'est-ce qui est prévu La commission qui veut bien. Komisija. Vai būtu kas sakams? Varat atbildēt? Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies Deprē kungam par to, ka lieliski jūs šodien aizstāvat komisijas priekšlikumu. Runājot par konkrēto šo jautājumu, es veikšu nelielu um, izpēti un tad atgriezīšos ar pareizo atbildi. Paldies! Labi, tad, nu, nākamreiz cerams būs atbilde. Nu, ko visi, kas vēlējās izteikties, izteicās. Noslēgumā deprēkungs. Es gribēju, lai šī atšķirība būtu saprotama, lai nebūtu pārpratuma par to, kur dosie mēs skatām. Es uzskatu par normālu, ka mēs turpinam ierasto praksi, ka tad, kad dalībvalsts eh, brīvprātīgi eh, izlem piedalīties pārmitrāšanas eh, sistēmā, tā saņem 10 tūkstoši eiro. Es uzskatu, ka būtu jāsiem vairāk, par to mēs varam runāt, tas ir paredzēts. Bet par Kolmelkungu sacīto un Eiropas politikas trūkumu. Pārmitināšana, kā tā ir organizēta ar šo priekšlikumu, ir legāls ceļš tiem, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ierasties drošā veidā Eiropas Savienībā. Cilvēku atlasē notiek ar UNHCR, tātad tās nav patvarīgas darbības, ko kāds izlemtu un nosūtītu. Bet tas ir legāls ceļš, un tāpēc es šo noteikumu atbalstītu, jo Eiropas Savienības politikas mērķis ir panākt, lai cilvēki neiet bojā vīdus jūrā, lai nekļūst par kontrabandistu upuriem, bet lai varētu droši ierasties Eiropas Savienībā. Līdz ar to es uzskatu, ka pārmitināšana ir tas veids, kam jādod priekšroku visā pārējā. E, mums vēl ir jādomā tālāk, jo mēs, jo vēl aizvien ir daudzi, kur uzņemas risku šķērsot vidusjūru. Un šim nolūkam atkal ir Dublinas programma. Sarvamā kungs, varbūt man neko vairs nevajadzētu piebilst, bet tomēr nespēju pratoties. Es mēģinu skaidrot manu izpratni par to, ko mēs darām šodien, un ka tā ir neliela daļa no lielās problēmas. Un šī nelielā daļa pārmitināšana. Uh, to cilvēku pārmitināšanu, kuriem ir vajadzīga izmitināšana, ir tā nasta, kas tiek uzlikta, citiem vārdiem sakot, ja ir miljoni cilvēku, kur uzskata, ka viņi nevar palikt valstī kurā, piemēram, notiek karš. Tad ar e, UNHCR un Eiropas Savienības koordināciju var te, varam teikt, ka Eiropas Savienība paņems steidzamības kārtā 20 tūkstošus. Un tād koordinētā veidā un ar kopīgiem standartiem mēs vienojamies. Un mēs runājam par 20 tūkstošu cilvēku pārmitināšanu un tālāk mēs eh, runājam, vai pa, padome lemj par to, kā viņi tiek izvietot, piemēram, 7000 šajā valstī un, un, un, un 3000 tajā, vai to izdara komisija. tas ir dalībvalstis, kas to dara brīvprātīgi, un šī ir starpība tam, ko mēs dāvām. Saucam par repartīcijas plānu tiem, kuri ieradušies, kur šobrīd ir Itālijā, Grieķijā vēl citur. Savukārt šeit pārmitināšanas mehānismā komisija nostrauž mērķus un dalībvalstis padomē nosaka savu dalību mērķis jau ir ticis noteikts, bet tālāk dalība valstis eh, piekrīt eh, savam skaitam. Es gribēju teikt, ka, ka nevajadzētu šo aspektu sajaukt ar mulsinošo 25 tūkstoši e, sankciju Šeit ir eh, divas atšķirīgas lietas. Saiknes nav Albrehta kungs. Manuprāt, šobrīd budžeta komitejā mēs mēģinam atrisināt Eiropas Savienības imigrācijas politiku. Jūs nevarat to sašķelt gabaliņos, un pat ja starp mums ir politiskas uh, Eh, atšķirības. Es saprotu Kolmela kungu viedokli, mēs nevaram nodalīt lietas. Viss imigrācijas politika, patvērumu politika, vīzu politika, jo tie, kuri vēlas atstāt eh, vidējos austrums, viņi var pieprasīt vīzu vai tie, kuri dodas projām, gaida palīdzību, un mēs, dalībvalstis, varam palīdzēt eh, brīvprātīgi, vai viņi ierodas nelegāli, un tālāk ir jautājums par 250 tūkstošiem. Mēs nevaram to eh, sadalīt fragmentos, šeit ir visi migrācijas eh, politika kopumā, jo ja mēs tagad budžeta komitejā kaut ko uh, Eh, izlemsim, tad kā tas ietekmēs visu. Ja, mē, vai mēs izveidosim vīzu sistēmu tiem, kuri vēlas ierasties, vai mēs vēlamies, lai viņi ierodas ar vīzu, vai lai dodas uz nometni, un pēc tam jautāsim dalību valstī, vai tā ir gatava izņemt viņus no nometnes. Es domāju, ka es neko jaunu nepasaku, bet to, ka mums ir jābūt skaidrām debatēm parlamentā par visu imigrācijas politiku. Pretējā gadījumā mēs to skatām pa fragmentiem un pēc tam sakam, ka tā ir visa sistēma. Kolmerkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlreiz pavisam īsi kopsavilkumā. Diskusija parāda, ka mums, mēs saskatām vienu to pašu problēmu Vēlreiz gribu teikt, es saprotu visu, ko teica kolēģis Deprē, bet tomēr vienā gadījumā, brīvprātīgas uzņemšanas gadījumā, migrantiem no trešajām valstīm patiešo, ja mēs eh, pieņemsim šo lēmumu, tad būs eh, Eiropas Savienības izmaksu iekūdījums eh, uzņemušajai valstī 10 tūkstoši eiro. Vienlaikus diskusijā parādās komisijas priekšlikums un cita starpā tur ir paredzēts, ja migrāns jau ir sasniedzis Eiropu, un ja ir sadalījuma kvota, ja tāda būtu, tāda nav, bet ja tā būtu, tad uh, vajadzētu valstī, kur pārkāp šo kvotu, par personu maksā 250 tūkstoši eiro. Tagad to visu vajadzētu skatīties kopainā, kura valsts brīvprātīgi būtu gatava tieši migrantu uzņēma no trešās valsts, ja tā vienlaikus, ja tā ir jābādās, ka, ka ja daudzi cilvēki ieradīsies Eiropā, tad būs jāuzņems uh, kvota, un ja tā to nedarīs, tad vajadzēs maksāt 250 tūkstoši par personu, to taču neviens nedarīs, tas ir pilnīgi neprātīgi. Tātad, uh, kamēr mums nav kopīga koncepcija, viss tas izklausās jauki un labi, bet tas, tam būs maksimāls placebo efekts. Tādēļ es palieku pie sava. Mums ir vajadzīgs kopējais koncepts, jo citādi mēs e, ņemsimies katrs savā atsevišķajā smilšu kastē un rezultāts kopā būs kontraproduktīvs. Precizēšu debatas. 250 tūkstoši eiro, nu valsts, piemēram, e, kurai paredzēta tūkstoši migranti, Un uh, valsts nevēlas uzņemt šos cilvēkus, viņi maksā 250 tūkstoši. Deprēkungs. Pašlaik šo piedāvā Eiropas komisija. Mums drīz vien par to arī ir jālem, jo es esmu arī atzinuma referents šajā jautājumā. Es uzskatu, ka šis skaitlis ir pilnīgi neatbilstīgs. Un uh, nebūs vienošanās nec parlamentā, nec padomē par 250 tūkstošiem eiro. Tas ir neprāts. Uh, Un es piedāvāju arī mehānismu, kur es eh, pieticīgi uzskatu, ka tas ir labāks nekā šis. Taču dzirdēt sakām, kā nav Eiropas Savienībai grības īstenot uh, patvēruma politiku, tās ir muļķības. Ir miljoniem cilvēku, kas paslēg dzīvo, dzīvo bēgļu nometnēs, piemēram, Jordānijā. Tas ir milzīgs spiediens. Tad, nu, arī pārmitināšanas priekšlikums ir, zinām, skaits šo cilvēku nosūtīt Eiropas, Savienības, Eiropas Savienības teritoriju, lai, lai atvieglotu uh, situāciju šīm valstīm un dot iespēju cilvēkiem. Šī ir reāla situācija. Dublīnas reforma atbild uz reālu situāciju. Katru dienu ir cilvēki, kas ierodas nelegāli. Jūs zināt, kādos apstākļos uh, no vidusjūras, uh, Balkāniem. Uh, kuri ierodas šeit Eiropas Savienībā, un kad viņi ir ieradušies šeit un atbild uz vīzes jautājumiem, kad viņi ierodas šeit, uh, kad viņi ir uz robežas vai valstī, tad jums ir jāskata patvēruma pieprasījums. Un Ženēvas konvencijā nav paredzēts, ka kāds, kas prasa vīzu savā valstī, ka viņam ir jāsaņem uh, vīzu un ka viņa pieteikums ir jāizskata. Ženēvas konvencijā nekas tāds nav teikts. Nē, tas ir jāskata tajā valstī, kuras robežas atšķērsojuši. Šeit nevajag visus samest vienā katlā. Mēs varam runāt par imigrācijas politiku globāli, taču ir bišķiņi jāsaprot arī, kāda ir procedūra realitāte un kāda ir situācija. Konvencijas datums, kad tika pieņemta Ženēvas konvencija, tas ir 61. gads. Ženēvas konvencija ir izstrādāta tādēļ, lai glābtu cilvēkus, kuri bēga no komunismu režīma. Uh, Labi, ko mēs varam teikt, saka priekšsēdētājs. Tagad šī problēma ir citādāk un iespējams, ka mums pieeja jābūt globālākai, kad mēs runājam par desmit tūkstošiem eiro. Labi, jā, bet kāds ir mērķis budžeta, no budžeta viedokļa? Kāds būs izmaiņas? Mēs te pieņemam šos elementus, bet kāds izskatīsies rītdien šis budžets vai mūsu valstu valdību vadītāji ir gatavi pateikt, ko viņi grib kopā pārvaldīt? Uh, un uh, kas būs suverēni. Dažās valstīs runājot par patvērumu, uh, tad tiek teikts, ka bēgļu status ir ļoti labs. Uh, Uh, manās valsts, manā valstī, piemēram, pēc diviem, trim gadiem uh, iespējams procedūra beigsies, un ja tiks pieņemts lēmums, ka imigrantam netiek piešķirt patvērumu tiesības, tad izcelsmes valsts vispār viņu neņems vairs atpakaļ. Šī situācija ir diezgan traka, vai uh, mūsu valdības vispār ir gatavas kaut ko darīt šeit ar vienkāršotām procedūrām, kas būtu ātrākas. Te jau nav runa tikai par desmit tūkstošiem eiro. Es domāju, ka mēs kā budžeta komiteja teikt, jā, nu, ideja lieliska, bet kur tad mēs īsti ejam? Ja rītdien ie, ierodas miljons no trim miljoniem, kas ir Turcijā, un šis miljons ierodas uz mūsu kontinenta, tas nozīmē desmit miljārdi. Jā, labi. Bet kā Eiropas Savienības budžetā mēs to atrisinam? Jo mēs varam pieņemt konkrētus pasākumus, jā, bet rītdien mēs varam nonākt budžeta strupceļā jo pādome veiks visādus topapus, pielāgojumus un vēl nezinu ko, un joprojām Eiropas Savienības tēls būs absolūti nespējīgs, un tad, nu, nav nekāds pārsteigums, ka populisms ir ziedā. Why? Because, again, we are... Jā, tas ir tieši tas, kādēļ Es pret mēs šeit e, runājām par e, nelielu daudzumu bēgļu uzņemšanu. Es būtu būt ļoti labi, ja būtu tāda saskaņotība. Visi kopā viena politika. Es domāju, kad gan tas notiks, kad visas dalība valstis e, tiešām teiks, mēs visi vienādi sadalīsim slogu. Pašlaik izskatās, ka tā nebūs, bet vienalga lai samazinātu priekšsēdētāja bažas, jā, tas tieši kādēļ dalībvalstīm vajadzētu kontrolēt to visu. Un tās eh, kalkulēs skaitīs ļoti piesardzīgi. Cik daudz saistošu nolīkumus tos vēlēsies noslēgt pirms eh, paņemt eh, cilvēks no trešajām valstīm un maksāt par tiem 10 tūkstoši eiro. Tie nebūs miljons un nedomāju, ka tie pat nebūs 100 tūkstoši eiro cilvēki, pa ko mēs runājam ar šo pārmetināšanas procedūru. Paldies! Negribu pagarināt debates, eh, Rainēs Bēka, jo Žerārs Deprē, jā, viņam pilnīgi taisnība. Šeit ir specifiska programma pārmetināšanā. Uh, Un uh, no otras puses šeit ir runa arī par problēmu, vai mums visam šim kopējam izaicinājumam ir vispār saskaņot pieeja. Gribētu pateikt uh, sekoši, varbūt kolēģi varētu paskatīties, kas ir primārās tiesības Eiropas Savienībā 78. līdz 80. pantā Lisabonas līguma, kas tur rakstīts, tur viss jau ir noformulēts. Arī raugoties uz jautājumu kā tiek izveidot standārti, to jau pirms eh, vairākiem gadiem mēģinājām, bet mēs primāras tiesības neesam pilnībā iztenoši. Tur rakstīts tādas lietas, kā Eiropas Savienība, tā ir readmisijas uzņemšanas var būt trešiem valstīm, un gadījumā, ja ir īpaši izaicinājumi, kādus mēs esam tiešām piedzīvojuši, ka var izveidot krīzes mehānismu, un 80. pantā arī teikts ir kaut kas par solidaritāti un eh, finanšu eh, sloga sadalīšanu taisnīgu un tas arī nav. Tātad primārās tiesības mums sniedz jau visas iespējas. Ja likumdevējs vēlas arī tad, ja būtu kopīga saskaņota paketa ar visiem pasēm, kas ir tam vajadzīgi. Paldies. Mēģināsim ah, noslēgt debats. Deprēkungs, jā. Es tikai izstrādāju atzinu par vienu priekšlikumu. Es neesmu pārdomis runas vīrs, neesmu Eiropas komisijas uh, runas vīrs. Es gribu norādīt uh, uz tām lietām, uz kurām mēs strādājam paralēli, teikt, ka nav uh, Eiropas Savienības integrēšanas politikas imigrācijas patvērumu jomā. Tas tā nav. Komisija mēģina to darīt, taču mēs redzam, ka padomē totāli nespēja kaut, ko, kaut kam piekrist. Ja mums izdotos mm, padomēju likt pieņemt dažus priekšlikumus, tad es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi un tad jau pilnīgi Luksemburgas laukumā varētu uzsākt mums pieminekli. Uh, Referenta kungs, vai jūs atzinumā varētu būt kāds teksts, kas aicinātu komisiju un pārdomi ļoti precīzi mums pateikt, ka šis pasākums uh, ir daļa no tādas globālas vīzijas, globāla skatījuma, un ka mēs vēlamies arī kaut ko, kaut ko par ietekmu uz budžetu? Bez mikrofona, diemžēl, deprē kungs. šis kom, Libe komitejas atzinums. Tas būs par budžeta komitejas kompetenci par šo jautājumu. Tas ir tas, ko es arī mēģinu darīt. Es jums piedāvāju, sakot, ka mēs nenākam klāt grozījumiem, jo globāli mēs piekrītam uh, Eiropas komisijas piedāvātai orientācijai uh, par šīm finansēm. Ja mēs gribam kaut ko saskanīgāku, tad mums ir jāizmanto 20. 2018. gada budžets, kad lemsim par to. Jā, priekšsēdētājs, jā, mēs esam budžeta komiteja, mēs nevaram pieņemt vienu konkrētu pasākumu, neiedomājoties, kāda būs ietekme uz ēst budžetu. Nu, tas taču ir mūsu pienākums, jo citādi, nu, te mums tik pa laikam uzradīsies jauni simpātiski pasākumi. Uh, Bet mums ir jāgarantē budžeta saskanība, kā un arī tas, ka mēs vispār varēsim finansēt to, par ko e, te tiek lemts. Nu, komisija dara, ko var, īpaši sarežģītā kontekstā. Taču manis nu, satrauc uh, padomas nostāja, padomi, kas nav atbildīgi un skatās tikai jo, līdz nākamajām vēlēšanām. Tas nevar ilgt, to gribu teikt. Non, nu, mais, euh... Jā, labi. Bet uh, tomēr dažkārt mēs šo sašutumu varam paust attiecībā uz tik milzīgu nesaskanību, jo tas uh, padara Eiropas Savienības tēlu vienkārši nožēlojumu un tas baro populismu. Uh, un tādēļ visi noslēdzas aiz savām robežām. Tas ir tas, ko gribu teikt. Nu, raudzīšu, vai varbūt es te varētu izstrādāt kādu priekšlikumu šajā sakarā. Nav grozījumi, jā. Ja? Jūs varat noraidīt manu atzinumu un aizstāt ar citu tekstu. Mums tomēr vajadzētu paust protestu, jo tas izskatās tiešām pēc kaut kādas tamborēšanas. Nu, nav tā, ka pilnīgi nepiekrītu. Fernandes. Rapid, uh... Ļoti īsi. Mana franču valoda nav skaidrāka nekā Žerāram Deprē, un es nevarēšu neko izskaidrot vairāk un labāk. Bet šajā diskusijā ir bijis daudz e, pārpratumu. Sag e, ziņojums atzinumam par izmitināšanu. Ļoti labi, ka tika norādīts, ka pārdalīšana nav saistām ar sodnaudām. Eh, un eh, šī ir viena no nozari globālākā pasākumā. Ir skaidrs, ka nav daudz ietekmes uz budžetu, jo dalība valstis uh, brīvprātīgi nevēlas uzņemties uh, šos bēgļus. Globālākā, konsekventākā lietā ir 18. gada budžetā un nevis atzinumā, kas ir uh, attiecināms uh, uz vienu uh, no jomām. Es šodien piekrītu pilnībā Žerāram, nevienmēr tas tā ir, bet šodien es viņam varu piekrist. Labi. Pūkstens ir 11, šāda piekrišana ir notikusi, un mēs varam tagad pāriet pie balsošanas. Turklāt es eh, domāju, ka ja viss norit kā plānots, mēs pārāk ilgi nebalsosim, jo plenārs sēžu zālē būs notiks pasākums, kur vietas ir ļoti dārgas, un ja mēs vēlam tikt pie labākajām vietām, tad mums ir jāpārtrauc darbs labāk 10 pāri 11 nekā pus 12. Paldies Žerāram eh, Deprē par viņa skaidrojumiem un ziņojumu, kur viņš piedāvā bez grozījumiem, bet nu ik viens varēja izteikties par tēmātu, kas būs nozīmīgs Eiropas Savienības politikā tuvāko mēnešu laikā. Bet tagad ķersimies pie balsošanas. Ģenerālais referents, budžeta komitejas vicepriekšsēdētājs Jans Gejers. wäre es vor. Also insofern müssen wir an der Stelle auch äh, gar nicht abstimmen. Ich habe allerdings in dem Zusammenhang eine Frage an Sie. Es lūdzu sekretariātam mūs informēt, lai pārliecinātos, ka šeit nav nekādu kļūdu, ka balsojums ir jānotur. Pēdējais. Um, pēdējās korekcijas eh, globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanā, par tām runājot, es gribētu, lai ir pārliecība, ka mēs balsosim pareizi, vai tas nozīmē, ka balsojums nebūs. Mēs tad to skatīsim pirmdienā. sur l'ajustement à la mondialisation. Par globalizācijas eh, pielāgošanos, eh, pielāgošanās fonda izmantošanu balsojums notiks pirmdien, un ar to mēs esam atbildējuši ar uzgaieri jautājumus. Tālāk Indreks Tarants par atsevišķiem transferiem citās uh, iedaļās. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu pieļāvis dažas kļūdas, beidot pagājušā gada budžetu, tās ir jālabo ar pārvietojumiem Eiropas justīcijas tiesai un nolūks ir paņemt līdzekļus no algām un pabalstiem un izmaksāt to jūs juridiskos izdevumos. Un summa ir 160 tūkstoši eiro, jo atsevišķi eiropieši ir eh, uzvarējuši tiesu eh, prāvas un ir tiesīgi šo naudu saņemt. Un es aicinu šo pārvietojumu atbalstīt. Ja neviens neiebilst, tad uzskatīsim šo eh, pārvietojumu par apstiprinātu. Greslas kundze Atvainojiet, es ne, neklausījos par kādu pārvietojumu Irīnu. À, ļoti labi, jo arī es gribētu teikt, šajā sakarā šis jau ir otrais transfers, viens bija pagājušā reize, un turpināšu vācu valodā. Tie tikai 5000 eiro. Uh, no šiem nesamaksātajām summām, tādēļ, ka nav bijis laicīgs spriedums. Nodokļu maksājums to maksā, bet organizācijas to ir faktiski izrādījuši. Es gribētu to norādīt, jo tas nav nekāds eh, slavinājums. Er, uh, Eiropas Savienības tiesai un Eiropas Savienība, ka firmām tik ilgi jāgaida, lai tās varētu īstenot savas tiesības. Esmu ļoti vīlusies, un tas, ka nodokļu maksātājiem atkal par visu ir jāsamaksā, šo lietu nebūtu nepadara labāk, un tādēļ es domāju, ka budžeta kontrolas komiteja vajadzētu vajadzētu ģenerālsekretāram atkal viņu uzaicināt un pajautāt viņam grafjē. Man interesē, cik daudz šādi uh, aizkavēšanās līgumi vēl būs. Februārī bija jau divi vai pat trīs, cik vēl būs un uh, kāds būs kopīgā summa. Līdz šim es visu trīs esmu saskaitījusi Genrijam pret komisiju, tad uh, divas plastiskos espaņģolas un Armando Ar Alvarez un Gaskonjē 800 eiro. Es domāju, tas, ka nodokļu maksātājiem tas viss ir jāsamaksā, mēs tikai sakām, nu jā, nu nepaveicās. Nu, liels paldies, kaut ko tādu nevēlos. Domāju, ka klāt ir tiesas pārstāvs un varētu atbildēt uz Greslas kundas jautājumu. Jā, priekšsēdētāji, no savas puses norādu, ka jau divas reizes mēs esam lūguši jūsu komitejā šos pārvedumus, bet kā jūs zināt, ka notiek eh, kavēšanās ar tiesu lietām un tāpēc 16. gadā vajadzēja šīs lietas sakārtot. Un Mēs ceram, ka nākotnē šāda situācija neatkārtosies, bet šobrīd ir bijušas prasības, kas ir iesniegtas, trīs notiesātas lietas, vēl dažas prasības tiks skatīts nākošajā mēnesī, bet tās attiecas uz saprātīgu termiņu neievērošanu tiesu lietās. Protams, ir arī citas lietas, kas varētu parādīties nākotnē, bet uz šobrīd būs tikai jāatgriežās vienu reizi pie jums, lai lūgtu papildu pārvedumu. Bet tas eh, rāda patiesu problēmu vai tiesas rīcībā ir līdzekļi, vai ir nepietiekami novērtēti apstākļi varētu izmaksāt attiecīgās summas paredzētajos termiņos. Greslas kundze, kā tur ir? Varu tikai jūs aicināt, un bieži vien, ja esam šeit uh, strīdējušies ar Eiropas Savienības tiesu un uh, mēģinājām konstatēt, kurš, kuri tiesneši ir, tad, uh, to ir pieņēmuši, bet mums nav izdevies šeit iegūt informāciju. Es domāju, ka tā ir tiešām sarežģīta situācija. Eiropas Savienības institūcijas saulēcīgi neizdara savu darbu un jāraugās, uh, kā to visu savādāk organizēt. Mēs visi esam zem laiks piedienu un personāls arī pietrūks, un es nesaprotu, kā kaut kas tāds var notikt. Un tādēļ es domāju, ka būtu svarīgi zināt, vai tā bija noteikta tiesas palāta, kur tiešām bija šī problēma, lai nebūtu tā, ka to vispār eh, neuzliktu visiem tiesnešiem, jo citos spriedumos jau tomēr bija izdevies laikā pieņemt spriedumu, varbūt vienkārši mērkā nepamodās. Un es domāju, ka būtu labi, ja būtu tiešām Eiropas Savienības tiesas paskaidrojums, kas bija šī patiesā problēma. Paldies! Thank you. Uh... Paldies, Indreks Tarants. Es piekrītu Gresles kundzes sacītajam. Un pēc manas uh, vislabākās zināšanas uh, tiesas rīcībā ir finanšu resursi. Bet uh, tā ir problēma ar darbu organizāciju. Bet labā ziņa ir tā, ka dalība valstis visai neizlēmīgi ieceļ jaunos tiesnešus, un mēs varam ekonomēt uz neizmaksātāju algrēķinu. Un tiesneši, kuri koriģē kļūdas, kas, ko ir pieļaujuši cita Eiropas Savienībā. Manuprāt, nākotnē Eiropai būtu jāstrādā tā, lai daudz netiktu uh, pārcelt no vienas pozīcijas uz otras, bet tie, kuri ir pieļaujuši kļūdu, lai uh, arī maksā. Bet tomēr šodien es lūdzu atbalstīt šo transferu. Tad ir vēl viens budžeta aspekts. Kad tiesa pieņem lēmumu, kas ar kur tiek noteikti soda naudu uzņēmumam, tāds ieņēmums tiek saņemts budžetā un tiek novirzīt uz dalībvalsts. Tad, kad tiesa nav pieņēmusi savu spriedumu sapratīgā termiņā, tad Eiropas Savienības budžets maksā. Vai nevajadzētu noteikt principu, kā tad, kad soda naudu eh, saņem dalībvalsts, tad šī sankcija tiek atskaitīta no summas, kas ir jāizmaksā uzņēmumam un nevis uz, no Eiropas Savienības budžeta. Vai nevajadzētu šādu um, principu noteikt? Ko par to saka referents? Vai tomēr par šo gadu vai par nākamo? C'est pas juste, on en a souvent parlé. Nav, tas nav taisnīgi. Tad, kad uh, ir jāmaksā sodu naudas, tās nonāk dalību valstu kabatās. Un, ja tiesa nav spējīga ievērot termiņus, tad tam, eh, to vajadzētu atskaitīt. Kad es klausījos, man ienāca prātā doma, ka mēs eh, akurāt grasāmies mainīt budžeta kārtību. Un Ingeborg Gresla un es Nē, šo pēcpusdienu vēl nē. Mēs jau vienreiz to visu esam izdeklinējuši, šo mēģinājumu, kā virzīties uz priekšu. Un ir tā, ka dalību valstis uh, ienākošos soda maksājumus budžeta, budžetā labprāt gada beigās uh, paši savās kabatās vēlas iemanevrēt. Tāda pašreiz juridiskā situācija. Un vai situācijas problēma būtu ienākošos uh, soda maksājumus izmantot, lai šajā konkrētā gadījumā, lai Eiropas Savienības tiesas budžetu uzlabot, lai Eiropas Savienības tiesa būtu spējīga, ja tas drīzāk tā kā ironiski klausās, samaksāt sevis uzliktos sodus. Mēs uh, to nevaram faktiski ņemt no Eiropas Savienības tiesas budžeta. Ar to uh, situācija neuzlabosies, jo uh, tiesa tiktu kaut kādā veidā sodīta, bet uh, vairs nevarētu strādāt pienācīgā apjomā no kopīgā budžeta. Eiropas Savienībā tas ir jāņem, ja kāda institūcija nedarbojas tā, kā mēs labprāt vēlētos, lai tā darbojas. Tas ir patiešām nes, nepamatoti. Uh, Pilnībā jūs atbalstu šajā ziņā priekšsēdētāja kungs mums vajadzētu tikai paraudzīties, lai ienākušie soda maksājumi, tas ir tāds uh, politiska vēlme no manas puses, ko man jau ilgi ir, ka to varētu kaut kur citur izmantot, lai gada beigās tas būtu dalībvalstu budžeta kasēs, nevis, bet lai tās varētu izmantot šādā gadījumā, lai varētu eh, risināt situāciju, palīdzēt. Tas, ka, uh... Mēs, eh, mums tagad ir jābeidz eh, jā, eh, sanāksme, tātad referents saka, lai mēs balsojam par šiem kredītiem, bet jūs tātad saglabājat savu iebildi. Greslas kundze, labi, tagad balsosim. Um, elektroniski. Que je n'ai pas ma carte de vote, mais c'est pas grave. Et peut-être qu'à main levée, on peut. Varbūt uh, man nav līdz tagad kartiņas, es redzu, varbūt mēs varam rokas pacelt. Deprekungs, jums arī nav kartis? Labi, nu tad ceļam rokas. Kurš ir par šo uh, pārskatījumu? Pret? Nobalsots. Pieņemts otrais uh, pārskaitījums uh, transfers reģionu komitejai. Tarantkungs. kungs. Reģiona komiteja jau ir slavena. Viņi aizvien padarā efektīvāku savu darbu. Tādēļ mēs prasām uh, pārnest naudu, lai izveidotu vēl citus posteņus. Vai man nolasīt? Nedomāju, ka tas vajadzīgs. Tas jau ir priekšā jums šie pārvietojumi. Labā ziņa ir tāda, ka piedāvātās izmaiņas pārēdz atļaut to posteņu skaitu nemain, pa, saglabāt nemainīgu un ir pat arī ietaupījumi 465 tūkstoši eiro 70 centi. Es domāju, ka par to jābūt lepniem un jāatbalsta šis pārvietojums. Ja padomāt, tad Te nav nepieciešams balsot, jo iebildumu nav. Tādējādi budžeta komiteja ir apstiprinājusi šo priekšlikumu. Attiecībā uz uh, amat, grozījumu. Tagad beigsim darbu, atsāksim šo pēcpusdienu pulkstens trijos. Atvainojiet, cik priekšsēdājs. Pulkstens divos. Divos atsāksim darbu. Tagad beidzam darbu.